da República Portuguesa. Portugāles Republikas prezidents. Nehmen Sie Platz. Ich darf Sie bitten, Platz zu Lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Man ir liels gods, mīļie kolēģi, kolēģis par iespēju sveikt eh, Portugāles Republikas prezidentu pie mums. Eh, Anibālu Kavako Silvas kungu sirsnīgi sveicam Eiropas parlamentā jūs. Dāmas un kungi, mums ir īpaša situācija ka e, vienā nedēļā mēs varam uzaicināt divas personības, e, kuras mm, pieda, palīdzēja Portugālei nokļūt Eiropas Savienībā un kas ļoti ieņēma lielu ietekmi uz uh, Portugāles integrāciju. Eh, šodien abas personas ieņem citas personas. Eh, Kavako Silva bija eh, toreiz ministru prezidents un Barozo vispirms bija valsts sekretārs un tad ārlietu ministrs un ministru prezidenta pēcsecis. Tā kā viņi abi divi piedalījās aktīvi svarīgā Eiropas integrācijas fāzē Portugālē. Un noteikti abi abi divi ir ļoti gandarīti par iespēju būt Strasbūrā, eh, kaut arī dažādās amata funkcijās. Sirsnīgi sveicu Kavako Silvas kungu, sirsnīgi sveicu komisijas priekšsādētāju kungu, sirsnīgi sveicu valsts prezidenta delegācijas locekļus. Un tagad vārds prezidentam lūdzu.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 Es gribētu pateikties par uzaicinājumu, kas man ir liels pagodinājums, proti iespēja uzstāties parlamenta priekšā. Es eh, ārkārtīgi respektēju Eiropas parlamentu un eh, tā veicamos uzdevumus Eiropas eh, Savienībā. Šajā institūcijā es 2007. gada septembrī teicu, ka Es eh, atbalstu Eiropas parlamenta uh, procedūras un eh, zinu, kāds tas ir nu, ieguldījums Eiropas integrācijas procedūrās. Es neesmu aizmirsis to atbalstu, ko saņēmu kā ministru prezidents tajos mēnešos, kuros es. Uh, vadīju 1992. gadā pirmo Eiropadomas prezidentūru. Esmu gandarīts par to, ka šajā laikā parlaments ir attīstījies, eh, proti kopš Maastrichtas laika ir noiets liels attīstības posms. Lisabonas līgums eh, ir eh, attēlojis tā likumdevēja uzdevumus līdzās padomē, un tas ir lēmums, kas liecina par Eiropas Savienības lēmumu leģitimitāti, kā arī liecina par Eiropas pilsētu pilsoņu aktivitāšu padziļināšanos. Šis ir īstais fórums, eh, kuram eh, stāst dalīties pārdomās par izaicinājumiem, eh, kas, ar ko mēs sastopamies pat labam mūsu valsts, mūsu tautas. Laikā, kad Eiropa tiek tālāk veidota, pagājušajos gadu desmitos Eiropas doma ir izkristalizējusies arvien vairāk, eh, gan ārpolitikas kontekstā, gan citos kontekstos. Mēs esam daudziem kļuvuši par paraugu, ir likvidētas robežas, notiek brīva pārvietošanās brīvība, kultūra, kopīgais tirgus, pasaulē lielākais ekonomikas bloks un kopīga valūta eh, tā kopības sajūta ir kļuvusi ar vien spēcīgāka. Šodien, diemžēl, mēs atrodamies situācijā, kad nākas konstatēt, ka toreiz gūtā iedvesma un sasniegumi uh, vairs netiek uztverti kā pašsaprotami. Daudzās valstīs ekonomikas izaugsme ir ļoti vāja, dažās valstīs valda recesija, bezdarbs ir dramatiska realitāte, tādi ir tie lielākie izaicinājumi, ar kuriem mums pat laban ir jācīnās. Pagaidām mums vēl nav izdevies atrast efektīvu uh, risinājumu un atbildi. Nav pārsteidzoši, ka ir ļoti liela plaisa starp lēmējiem un iedzīvotājiem. Tieši pirms 28 gadiem, 1985. gada 12. jūnijā, uh, Portugāle Mostārodas Toronimos klosterī parakstīja iestāšanos eh, dokumentu Eiropas kopienās. Iestāšanās eh, kopienā mm, saistījās ar demokrātiskā procesa konsolidāciju Portugālē tas tika e, turpināts un tika dots ieguldījums manas valsts tālākai attīstībai. No tā laika e, Portugāla aktīvi ir piedalījusies Eiropas celtniecības konsolidācijā. Portugāla ir devusi savu ieguldījumu caur vēstures prizmu - Atlantijas dialogs, valoda, kultūra, mūsu saiknes ar Āfriku, Latīņu Ameriku. Mūsu diaspora ir visās pasaules eh, daļās un mm, starptautiski eh, vienmēr ir eh, aktīvi uzstājušās to valodu, tā, tās valstis, kuru valoda ir portugāļu, re, iestājoties par mūsu vērtībām. Jūs zināt, ka Portugāļi pat laban e, izjūtu ekonomikas un finanšu krīzi un smagās sociālās sekas pagājušajos gados, e, ja mēs piedzīvojam visgrūtāko e, laiku savā jaunākajā pagātnē kopš 2011. gadus vidus. Portugāle ir e, pielikusi lielas pūles, lai ekonomiski un finansiāli pielīdzinātos un veiktu struktūrālās reformas, e, kas e, tika saskaņotas ar starptautiskajām institūcijām. Budžeta konsolidācija ir progresējusi, lai gan Mm, process bija grūtāks nekā mēs no sākuma ar visām iesaistītajām institūcijām bijām paredzējuši. Mūs kāras maks šoks. Manā valstī mēs redzam, cik smaga ir mūsu eh, recesija, eh, proti 17,7% bezdarbs, jaunatnes bezdarbs 42%. Ar lielām bažām mēs konstatējam, ka arvien lielākus eh, draudus izraisa nabadzība ir jā, Portugāles iedzīvotājiem ir jānes lieli upuri. Viņi ir abrīnojami atbildīgi, domājot par solidaritāti un savstarpējo palīdzību dramatiskos eh, laikos. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, eh, deputāti, cienījamie deputāti. Šī krīze akcentēja to, cik e, ļoti e, cieši ir saistītas Eiropas Savienības dalību valstis, it īpaši Eirozonas dalību valstis. Loģiskā kārtā tas ir mūsu integrācijas rezultāts Mēs situāciju vienā dalību valstī vairs nevaram nošķirt no vispārējās situācijas Eiropā. Mēs esam viena savienība, ne tikai valstu un tirgus kopsuma. Uh, Tieši tāpēc arī situācija ir ļoti atšķirīga, ja mēs gribam saprast pašreizējo uh, situāciju un atrast vispiemērotākās atbildes. Pagājušajos gados Eiropas Savienības centieni uh, sniegt atbalst, finansiālo atbalstu tajās valstīs, kam ir vislielākās grūtības, radīja situāciju, kad tika pastiprināta budžeta uh, disciplīna un un uzraudzības eh, padomes, kā arī ekonomikas eh, politikas koordinācija. ECB eh, no savas puses paziņoja, tā var neierobežoti iejaukties sekundārajā tirgu valsts parādu gadījumā. Tas ir svarīgi tajā gadījumā, kad nāk spekulatīvs uzbrukums uz Eiropas, pret Eiropas zonu. Mums ir arī jāsaka, ka šī krīze ir parādījusi Eiropas Savienības vājās vietas. Atbilde uz eiro krīzi tika rasta ļoti lēni, un vislielākā neveiksme Eiropas Savienībā ir e, saistīta ar ekonomikas izaugsmes atbalstu un jaunu darba vietu radīšana. 2012. gadā Eiropas zonas IKP samazinājās par 0,6%. Prognozes e, liecina par negatīvu attīstību arī 2013. gadā. Bezdarbs pagājušajos piecos gados ir pa, pie, palielinājies. 26 miljonu cilvēki ir bez darba darba. 5,7 miljoni no viņiem ir jaunieši. Eirozona atrodas sestajā trimestrī pēc kārtas, kad IKP sazinās, un astotajā trimestrī pēc kārtas, e, kad samazinās investīcijas ir e, nepārprotami redzams, ka ASV un Japānā situācija ir citādāka. Pārāk ilgi mēs esam eh, domājuši par taupību, un eh, lai izlīdzinātu eh, trūkstošo līdzsvaru valstu parādu kontekstā, aizmirstot ekonomikas izaugsmes nozīmi. Šī te kavēšanās apdraudēja konkurētspēju. Daudzās dalību valstīs situācija ir tāda, ka uzņēmēji ir, atrodas ar grūtu finansiālo situāciju, ir zudusi uzticība un tādēļ trūkst investīciju. Arī iekšējais pieprasījums Eirozonā ir uh, samazinājies. Mēs redzam, ka tādi pasākumi eh, kā Portugālē uh, veicina recesiju, kā arī bezdarbu un sociālās problēmas, uh, kas daudzās valstīs ir izstrādāta konsolidācijas programma valstu parādiem un arī īstenotas. Šīs politikas rezultātā arī citas valstis ir ierobežojušas pasākumus, un tagad mēs redzam, ka recesija skar visu Eiropas Savienību. Līdz ar to mēs atrodamies globālā kontekstā sliktākā ekonomiskā situācijā. Tāpēc ir svarīgi atgādināt to, ka te jau nav runa par vīzijas vai brīdinājumu trūkumu no komisijas un parlamenta puses, eh, bet te ir runa par izaugsmi un darba vietu radīšanu. Tikai eh, šie jautājumi netika pietiekam agri eh, saskatīti kā prioritāri. 2011. gada decembrī Eiropas parlamenta priekšā tika teikts, ka mēs nevaram nevaram izmantot tikai disciplīnu un sankcijas. Mums ir vajadzīga izaugsme un nodarbinātība. Eh, kopš krīzes sākuma parlamentā daudzkārt <clears throat> eh, deputāti no dažādām eh, politiskajām grupām, mm, arī portugāļu deputāti un jūs, prezidenta Šulca, brīdinājāt, ka ir nepieciešams ņemt vērā šīs te prioritātes. Eh, eh, atsevišķu dalību valstu vilcināšanās radīja rezultātus, kad ir nepieciešams pagājis pārāk ilgs laiks, lai konstatētu, ka eh, finansiālās problēmas, kas konstatētas valstīs, skār visu kopienu. Krīze nevar atrisināt tikai ar tautības politiku atsevišķās valstīs ar pārmērīgu deficītu Taupības pro programmās jau agrāk vajadzēja ietvert to, ka vajadzētu izmantot automātisko stabilizatorus. Tas nozīmē, ka E, nerunāt tikai par budžeta konsolidācijas nepieciešamību, jo te ir saistība ar nodokļu ieņēmumu samazināšanos. Lielā ekonomikas savstarpējā saistība, par kuru es runāju, e, prasa no dalību valstīm pastiprinātu politiku saskaņošanu. Dalību valstis vienas nespēja atrisināt savas problēmas. Tomēr no otras puses Eiropas līmenī ir tā, ka mums nav pieejams pietiekami daudz labu instrumentu, lai panāktu efektīvus risinājumus. Mēs atrodamies pārējās situācijā. Agrākie instrumenti nav pietiekami, lai Eiropa atbildētu uz pat tagadnes jautājumiem un sagatavotu nākotni. Mums ir nepieciešama reāla ekonomikas un eh, monetārā savienība gan banku, gan budžeta, gan ekonomikas jomā. Eh, tām ir jābūt izšķirošajam elementam Eiropas Savienības stratēģijai ir bijušas vairākas eh, būtiski ieguldījumi šajās te debatēs par jauno integrācijas fāzi. Es gribētu akcentēt Uh, komisijas priekšlikumus ekonomikas un uh, monetārai savienībai, bet arī parlamentam ir jāuzņem svarīga joma. Esmu pārliecināts, ka parlamentam jāspēj uzņemties atbildību. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi deputāti. Eiropas panākumi ir e, būtiski Portugālei. Portugāles panākumi ir izšķiroši, lai Eiropas gūtu panākumus. Portugāli gribētu paļauties uz institūciju un partneru atbalstu, veicinot ekonomikas izaugsmi un darba vietu e, radīšanu. Tas ir ļoti nepieciešams. Tas ir būtiskākais, lai sasniegtu šo mērķi. No vienas puses ir svarīgi uzlabot e, finansējumu ekonomikai, tīpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Eiropas investīciju banka struktūra fondi šajā kontekstā ir ļoti nozīmīgi. E, bez tam ir arī svarīgi rast atbildi saistībā ar Eiropas Eiropas centrālo banku eh, lai eh, transakciju mehānismi eh, tiktu sakārtoti. Banku savienības ātrā pārņemšana arī ir ļoti nozīmīga, lai izvairītos no kredītu tirgu sadrumstalošanas. Uh, un lai valstu parādu e, infekcijas briesmas attiecībā uz banku sistēmu varētu pārvarēt, lai mēs varētu nodrošināt ekonomikai sabalansētu finansējumu un konkurēt spējas attīstību. Tāpat e, mums ir jāstrādā pie kredītu nodrošināšanas uzņēmumiem, e, ne tikai Portugāles, kā šis te jautājums. Šie te kredīti ir eh, par ļoti dažādiem procentiem pieejami, un tas ietekmē konkurētspēju, un tas noved pie tā, ka trūkst investīciju un nav vienlīdzīga attieksme. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka tās valstis, kuras ir pakļautas pielīdzināšanas programmai, saņem motivāciju un atbalstu struktūrālajām reformām. Tādā veidā tiek veicināta konkurētspēja globālajā tirgu un ilgtspēja valstu parādu kontekstā. Piemēram, laiku pa laikam vajadzētu nodrošināt pieeju īpašai sistēmai, pateicoties kurai būtu um, nodokļu motivācija investēt. investēt. Es vēl gribētu teikt arī vēl pāris vārdus par daudzgadu finanšu schēmu. Man, es ne tikai saprotu situāciju, bet arī es saprotu e, daudzus Eiropas parlamenta deputātus, ņemot par e, to, ka Eiropas padomē ir pārāk mazas ambīcijas. Tomēr pašreizējā situācijā es gribētu runāt pamatā par to, ka ir vēlams pēc iespējas ātrāk vienoties ar padomi. Vēl ir eh, saistībā ar Portugāli viena lieta - ir jāatrod atpakaļ ceļš pie ārējiem finanšu tirgiem, eh, jo tieši tā mēs varēsim veicināt uzticību un eh, mana valsts varētu saņemt investīcijas pirmie soļi ir bijuši ļoti veiksmīgi. Pieci un desmit parādi, tātad pie, pārcelšana no pieciem un desmit gadiem. Uh, Eh, Eiropas institūciju un mūsu partneru atbalsts mums tomēr ir vajadzīgs arī turpmāk eh, prasības, kas eh, attiecas uz Portugāles republiku, ir pozitīvs ieguldījums, kā arī jautājums par to, ka eh, darboties ar ECB eh, sekundārajos tirgos. Es gribētu arī atgādināt Eirozonas valstu un valdību vadītāju eh, deklarāciju 2011. gada jūlijā, kas tika atkārtota oktobrī. Proti, šeit ir teikts, mēs esam nolēmuši turpmāk, arī turpmāk Eh, nodrošināt mūsu atbalstu valstīm, kuras ir pakļautas programmām, lai viņas atkal atgūtu pieeju tirgiem un veiksmīgi varētu īstenot šīs programmas. Kā konkrēti tagad rīkoties, eh, arī Tas būs ieguldījums līdzinot ceļu, atgriežoties uz tirgiem. Priekšsēdētāja kungs, eh, dāmas un kungi! Eiropas kultūras identitāte eh, ir radusies daudzu gadu simtu gaitā. Eh, kopīgās domas, kopīgās vērtības mūs vieno kā vienu kultūru, kas ir par brīvību un demokrātiju. Eiropa ir tā vieta, uz kuru daudzi tiecas, un ne tikai ekonomisku iemeslu dēļ vien. E, Eiropa saistās arī ar cilvēktiesībām un brīvī, kopīgo brīvības un tiesiskuma e, likteni. Vienlaicīgi e, ir situācija tāda, ka pēc pasaules kara, kas sagrāva šo kontinentu un prasīja daudzus miljonu upuru, ir eh, izdevies izveidot eh, ciešāku savienību starp eh, valstīm un tautām. Ja nebūtu šādas savienības, pastāvētu jaunu konfliktu un traģēdeju briesmas, bet šīs briesmas tagad ir padzītas. Eiropas Savienība ir miera projekts. Un par to liecināja arī Nobelieļa prēmijas piešķiršanas komisijas lēmums. E, domājot par šīs te programmas dibinātājiem e, un viņu pirmsākumiem, mēs esam nogājuši garu ceļu. Šis ceļš ir ilgs gadus, daudzus gadu desmitus, un mēs esam raduši gan kopīgo tirgu, gan īstu ekonomikas un monetāro savienību. Mēs esam spēruši pirmos soļus īstai politiskai savienībai. Eiropa ir kopīgs liktenis mūsu jauniešiem, kuri Eiropā var pārvietoties bez robežām robežām. Jaunās Eiropa, jaunā Eiropas paudze, kas šeit ir dzimusi un uzaugusi, negribēs citu pasauli. Eiropa iemieso mieru un uh, atklātu un brīvu Eiropu, kas ir vienota un solidāra. Mēs esam Eiropieši, ņemot vērā mūsu vēsturi. Uh, Un tas ir e, brīvs lēmums izveidot e, Eiropas Savienību. Mēs par to esam lepni. Mēs esam nogājuši tālu ceļu, kas nebūtu nebija vienkārši. Eiropai būtu smags atkritiens, ja mēs atteiktos no Eiropas Savienības gara idejām un solidaritātes, un ja mēs atteiktos no idejas e, tālāk veidot un vadīt Eiropas Savienību. Tādā veidā mūsu politiskās uh, un uh, ekonomiskās saiknes mēs varētu tomēr turpināt, ja turpinātu kopējo darbu. Um, vienlaicīgi tā ir mūsu uh, kopēja, tas arī ir mūsu kopējās interesēs. Mēs esam vienota Eiropā gan labklājības, gan grūtajos laikos. Ekonomikas krīzei ir ekonomikas un finanšu dimensija. Tomēr paralēli ir uh, runa arī par demokrātiskās leģitimitātes krīzi. Eiropas tautas arvien vairāk novēršas no vedošajiem politiķiem. Ir uh, zīmes, kas kas vieš bažas, proti, ka Eiropas Savienības projekts nespēja uh, sajūsmināt cilvēkus un uzrunāt tā kā agrāk krīze e, ir atkal rad, atraisījusi nacionālos egoismus, par kuru mēs domājām, ka viņi ir pārvarēti. Te ir pret e, to garu, kādā gadu desmitu gaitā tika veidota Eiropas Savienība, e, kad mēs priecājāmies par brīvības un tiesiskuma uzvaru. E, šī krīze, kas skar 26 miljonus bezdarbnieku, tā ir Eiropas krīze, kam ir nepieciešams Eiropas Eiropas risinājums. Eiropas risinājums ir ne tikai tīri ekonomisks vai finanšu risinājums, bet arī sociāls, eh, kultūras un politisks eh, risinājums, kas eh, iesaista Eiropas iedzīvotājus. Tā ir vienīgā iespēja pārvarēt uzticības krīzi un pastiprināt demokrātisko leģitimizāciju. 2013. gads ir Eiropas pilsoņa gads. 2014. 2014. gadā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Arī šīs vēlēšanas būs kā lakmusa papīrs, eh, skatoties, cik tālu mēs spējam mobilizēt Eiropas iedzīvotājus. Lai atgūtu šo te Eiropas eh, uzticību, nepietiks ar nodomu protokoliem. Lai iedzīvotāji atgūtu uzticību Eiropas eh, institūcijām, ir absolūti nepieciešams pieņemt drosmīgus lēmumus, kas rādītu arī to, ka kopīgais projekts ir patiešām autentisks, kurā mēs runājam Runājam par kopīgām vērtībām, interesēm un kopienas metodi. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Tagad, 2013. gadā, mums ir nepieciešams uh, dot uh, cerības tiem sešiem miljoniem jauniešu, kuriem nav darba. Eiropas pilsoņa gads nozīmē izlēmīgi rīkoties, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un apkarotu bezdarbu. Tikai tādā garā mēs atkal atgūsim mūsu iedzīvotāju uzticību eh, vienotās Eiropas projekta interesēs. Priekšsēdētāju kungs, deputātu kungi, eh, Šūmana deklarācijā tiek apstiprināts tas, proti Eiropa neradīsies nakts, vienas nakts laikā. Eiropa ir, eh, radīsies konkrēti gūtu eh, darbu rezultātā, sasniegumu rezultātā, kas nozīmē reālu solidaritāti. Šodien es varētu, eh, nevarētu mūsu izaicinājumu aprakstīt eh, vēl labāk, eh, ar kuru mums, kas mums ir jāpārvar solidaritātes vārdā, īstas solidaritātes vārdā ir pienācis laiks parādīt mūsu sasniegumus Eiropas iedzīvotājiem, lai Eiropa atkal būtu cerību vieta, ko varam attīstīt. Paldies! Paldies! Paldies, paldies prezidenta kungam. Paldies par jūsu uzrunu. Un noteikti jūsu visu vārdā varu pateikties eh, prezidenta